bitte. Sehr geehrter Herr Staatspräsident! Godātais prezidenta kungs, Plevņēļieva kungs, sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā. Jāsaka, ka mums patiešām ir liels gods jūs šodien uzņemt parlamentā. Jāsaka, ka jūs kā savas valsts prezidents būtiskas dalība valsts prezidents, kas pēdējo divu gadu laikā arī ir pieredzējusi migrācijas krīzes sekas tiešā veidā. Jūs esat piedzīvojis liels pārbaudījums, mēs esam jums pateicīgi par šo vizīti, esam ļoti pagodināti jūs šodien sveikt Eiropas parlamentā, jums vārds. Priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, ekscelences, dāmas un kungi, dārgie draugi, esmu ļoti pagodināts uzrunāt jūs šodien šeit kā Bulgārijas prezidents. Man ir gods runāt šeit pašā Eiropas demokrātijas sirdī. Es esmu lepns pro-Eiropas prezidents, es pārstāvu uh, Eh, pro-Eiropas valsti. Mēs, Bulgāri, esam lepni, ka esam stabilitātes ankurs, eh, kā arī pozitīvas attīstības eh, Dienvidaustrum Eiropā dzinējspēks, un tas ir mūsu kopīgs uzdevums aizsargāt Eiropas miera, brīvības, drošību, cilvēktiesību, vērtības Mēs um, <clears throat> aizstāvam arī likumu varu un solidaritātu, un tas ir mūsu kopējs uzdevums turpināt veidot vēsturi ar mūsu Eiropas uh, projektu. Eiropa, kas ir vienota un dzīvo mierā. Tomēr ir noteikti arī izaicinājumi mieram un brīvībai šodien. Šodien mēs uh, redzam, kā pasliktinās drošības situācija kopš uh, otrā pasaules kara tā ir vissliktākā salīdzinot ar šo periodu. Mēs redzam arī fundamentālas atšķirības starp eh, dažādām lielvarām. Tiek eh, apstrīdēts arī nacionālās robežas un starptautiskie principi, un šobrīd mēs redzam daudz sarežģītāku starptautisko sistēmu, kur pasaules un reģionālās institūcijas un lielvaras nav spējīgas novērst un arī atrisināt milzīgu skaitu dažādu konfliktu situāciju. Un ļoti daudzos reģionos karš un eh, terors dominē un valstis un institūcijas sabrūk. Šodien Eiropā mēs saprotam, ka tas, kas notiek tuvajos austrumos vai Āfrikā, ietekmē ļoti tieši mūsu dzīvi. Šodien eh, robežām ir atkal nozīme, tā viena un tā pat paudze, kas eh, nojauca Berlīnas mūri, eh, šodien būvē jaunas sienas pašā Eiropas centrā. Jā, pasaule ir izgājis ārā no līdzsvara un mm, būs nepieciešams laiks, lai atrastu jaunu līdzsvaru. Uh, Mēs redzam nestabils reģions, nedrošas robežas un pilsoņus, kas ir norūpējušies um, arī pieaug terorisms un jebkurā brīdī, jebkurā pasaules vietā var atgrīties teroristu uzbrukums. Neviens nav imūns pret to, neviens arī nav apdrošināts. Šodien uh, pasaules vara mainās un novirzās. Minhenes drošības konferencē Krievijas premjerministrs runāja par pirmā augstā kara gadiem un par jauno eh, augsto karu. Tas ir periods, eh, kur mēs esam šobrīd. Un es ļoti ceru, ka mēs nevirzīsimies uz eh, jauno augsto karu. Mēs varbūt neesam augstā kara situācijā, bet drīzāk to varētu nosaukt par augsto mieru. Pirms diviem gadiem Minhenes drošības konferencē es norādīju uz to, ka Eiropa ir iegājusi jaunā periodā. Uh, Ukrainas krīze tiešām izmainīja visu situāciju. Mēs esam iegājuši jaunā attīstības fāze, um, ko es varētu nosaukt par augstā miera laiku. Miers, tāpēc, ka neviens negrib karot, bet augsts miers, eh, tāpēc, ka mēs redzam, kā konfrontē dažādas metodas, kas tiek izmantotas no augstākā kara laikiem, tiek izmantot propagandas eh, kari um, kiberuzbrukumi, hibrīdkari, un dažas eh, valstis ir kļuvušas augstas, destabilizētas, novājinātas caur šiem iesaldētajiem konfliktiem. Krievijas eh, prezidents ļoti bieži runā par jauno līdzsvaru pasaulē ar eh, sfērām, kur ir lielās lielvars, un ka tas ir jārespektē. Bet vai mēs virzamies uz jaunu Jaltas konferenci, ja rietumi to pieļaus, tas būs, tā būs vēsturiska traģēdija. Mums ir nepieciešams izrādīt raksturu, mums ir jāceļās un jāaizsargā, jāaizstāv mūsu vienotās Eiropas redzējums. Mēs dzīvojam grūtā laikā, jo pasaules un reģionāli līderi uzrāda dažādas pieejas un arī dažādas mērķus. Un uh, vienās politikas mērķis ir modernizēt, izglītot, dot ceļu demokrātie un nekarot, bet ja jums nav šāda iemesla, uh, jums ir nepieciešams karš, jums ir nepieciešams izvēlēties ērtu ienaidnieku, eh, tādu, ko viegli ir eh, destabilizēt, un valsts ļoti bieži var sagraut spēcīgi kaimiņi, bet eh, salauztas sabiedrības var salabot vai mainīt tikai cilvēki un nevis lielvaras. Eh, jūs varat ātri iznīcināt kaut ko, bet ir nepieciešams gars, garš un ilgs laiks, lai kaut ko atjaunot. Un, diemžēl, tas ir tas, ko es šobrīd redzu daudzās Eiropas da daļās gudras politikas mērķim nav jābūt eh, iesaldētu konfliktu radīšana vai arī blakus valstu okupēšana. 21. gadsimtā tas nav gudri pārvirzīt robežas, ir jādomā pāri aiz robežām. Uh, Un gudras politikas mērķis ir padarīt jūsu tautu vai valsti par izglītotu un ar labu labklājības līmeni, lai būtu eh, pilsoņi, kas ir spējīgi lemt un radīt sabiedrības un ir brīvi un toleranti. Mēs negribam atgriezties pie, pie laika, kad lielās lielvaras dalīja savus ietekmes sfēras. Mēs nevaram atļaut vēlreiz, lai politiskās intereses eh, pieļautu arī eh, suverēnu valstu okupāciju un sadalīšanu. Tas, kas ir noticis Ukrainā, tas ir, ir tāds atgādinājums, rūkts atgādinājums, ka, ka mm, cilvēces sasniegumus mm, mēs nevaram uzskatīt par automātisku lietu. Mēs mm, nekad neesam gribējuši kāru Eiropā, bet diemžēl šodien karš ir, un šis karš notiek Ukrainā. Gan man, gan mums Krīma ir Ukraina, un Ukraina ir Eiropa. Un es uzskatu, eh, ka vīzu režīma atcelšana Ukrainas pilsoņiem ir ļoti svarīgs un, un steidzams solis, lai atbalstītu Ukrainu un Ukrainas tautu un arī liktēju redzēt, ka ir atbalsts no Eiropas puses. Eh, pagātnes vēstures nezināšana, arī negūtās mācības no vēstures joprojām met ēnu uz mūsu nākotni. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai populisti izmanto šo nezināšanu vai cilvēku slikto atmiņu un arī, lai, lai mainītu vēstures skaitu tā kā viņiem ir patīkamāk. Es arī eh, atbalstu Eiropas vēstures nama radīšanu. Tas ir traģiskās pagātnes atgādinājums, un eh, to noteikti ir jāpaturprātā, un arī šīs zināšanas jānodod eh, jaunām paudzēm. Un vissvarīgākais, ko mēs jauniešiem varam mācīt, ir tas, ka miers nenāk par velti un katram ir uzdevums, ikvienam no mums ir uzdevums to aizsargāt. Un ka miers tas nav tikai situācija, kad nav kara. Miers ir arī cilvēktiesības, miers ir arī likumvara. Ikvienam jaunam Eiropietim būtu uh, jāredz, kur un kādā veidā tādas kaujas kā Verdens vai Doirans ir, ir notikušas un saprot, kāpēc mums atkal nekad nedrīkstam uzsākt karu. Bulgāru revolucionārs uh, Goče Delčevs uh, ir um, sapņojis par nākotnes valsti, kur tautas nekad nekarosiem pret otru un tikai sacentīsies kultūrā, zinātnē un, un zināšanu jomā. Uh, un 21. gadsimtā Eiropas konflikts ir jārisina parlamentāri un nevis kaujas laukā, un Eiropas integrācijas projekts ir eh, tiešām šo sapni padara par realitāti. Protams, Eiropa nevar būt tikai stabilitātes sala eh, pasaules nestabilitātes okeānā. Eiropas Savienība eh, ir sastopas ar daudzām krīzēm papildu krīzes arī parādās uz mūsu radara ekrāniem, piemēram, iespējamais Brexit, arī nacionalistu un populistu aktivizēšanās, migrācija un citi. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai Eiropa iekrīt morālā krīzē, krīzē, kur nav solidaritātes un kur ir vērtību krīze. gan migrācijas eh, jautājumiem, vai arī sankciju jautājumā pret Krieviju. Mums ir jābūt vienotiem, mums jāturas kopā, mēs esam ģimene. Ģimene, kas eh, krīzes laikā turas kopā. Un ikvienam ģimenes loceklim ir jādod savs ieguldījums, ir jārisina un nevis jādziļina problēmas. Bulgārija lepojas ar to, ka mēs esam daļa no Eiropas risinājumiem un uh, mēs rīkojamies uh, atbildīgi un solidaritātes garā. Eiropas Savienībai ir unikāla nozīme un ir arī spēcīga politiskā leģitimitāte, jo vienmīlīgas diskusijas un dažādu viedokļu nokārtošana um, un uh, uz kopēju fundamentālo vērtību notiekumu bāzes uh, un uh, risinājumi, kas sadarbības gaisotnē pieņemam visiem, tiek risināti 28 valstu starpā. Eiropas Savienība ir unikāls miera projekts, kur katrai valstī ir nozīme. Neviena valsts netiek uzskatīta par pakārtotu vai perifēru. Problēmas tādas kā migrācija, terorismu, klimata pārmaiņas, ekonomiskā krīze un citi iet pāri robežām. Šīs problēmas ir transnacionālas un ir nepieciešami kopīgi centieni. Kooperācija vairs nav. Uh, jautājums, ko mēs izdarām pēc, pēc izvēles, tā ir nepieciešamība. Mēs redzam hausu gar mūsu robežām, mēs redzam vājas valsts iesaldēts konflikts, brutāls krimināls intereses un cilvēku tirgotāji iegūs naudu no cilvēku dzīvībām. Un tāpēc arī NATO operācijas un Frontex, kas rīkojas uz robežām un ārpus, ir ļoti vajadzīgs un ļoti saulaicīgs pasākums. Mums ir jābūt tiem cilvēkiem, kas ir apdraudēti. Uh, un tiem, kam ir grūtības. Noteikti jāsniedz palīdzību arī tiem, kas bēg, lai izglābtu savu dzīvību. Tad jāpalīdz migrantiem, kas uh, skatās uz labāku ekonomisko perspektīvu. Šodien uh, bēgļu krīze ir svarīgs jautājums Eiropai. Eiropai ir kapacitāte mainīt politiski, ekonomiski un sociāli šo situāciju. Eiropa ir ceļš uz labāku, kopīgu un ilgtermiņu lēmumu pieņemšanu. Un ņemot vērā bezprecedenta migrācijas plūsmas, katrai dalībvalstī ir jādemonstrē solidaritāte un atbildība. Bulgārija ir pierādījusi, ka mēs esam lojāli partneri gan grūtos, gan vieglos, labos laikos. Mēs atrodamies pašai tuvākajā un tiešākajā ceļā no krīzes zonām uz Rietumu Eiropu. Bulgārija aizsargā ārējās Eiropas Savienības robežas profesionāli un efektīvi. Mēs eh, ievērojam Dublins un Schengens noteikums. Un mēs esam solidāri ar visiem migrantiem un dodam arī komentāro status tiem, kas saskanā kritērijiem. Bulgārija izpilda visas dalībvalsts uzdevumus un un tāpēc arī Bulgārija ir jāuztver vienādi ar pārējām eh, Schengens valstīm, un to var panākt uzņemot Schengens zonā Eiropu pēc, eh, Bulgāriju pēc iespējas ātrāk, un tas viss ir Eiropas kopējās drošības politikas vārdā. Bulgārija atbalsta solidaritātes schēmas eh, izveidi, kas ļaus godīgi sadalīt un pārvietot bēgļus uz visām dalībvalstīm kā Dienvidaustruma Eiropas sadarbības procesa um, priekšstādētāja valsts, Bulgārija ir inicējusi kopējo paziņojumu par migrāciju un paziņojusi, ka migrācijas un drošības jautājums ir prioritāts šajā reģionā. Balkāni šodien ir frontes līnija un pirmā līnija, lai aizsargātu Eiropu. Es gribu, lai Balkāni kļūtu par stabilitātes un labklājības frontes priekšlīniju lai te būtu arī mierīgi līdzās pastāvēšanas ar dažādām reliģijām un etniskām minoritātēm, kā Bulgārijas prezidents, es saku. Mēs gribam, lai, lai robežas krīt, lai tās netiek pārvietotas. Mums ir līdzvarota un principiāli ārvalstu politika, un mēs gribam būt draugos ar visiem, jo visiem ir jādod savus ieguldījumus mierā un stabilitātei. Ciešā sadarbība, sadarbība migrācijas jomā. Uh, Arī radikalizācijas apkarošana, cīņa pret eh, ekstrēmismu un terorismu ir vēl viens piemērs, kur Eiropas Savienība un Balkāni darbojas kopā. Eiropas Savienības integrācijas process ir arī vēsturisks iespēja Rietumu Balkāniem arī nomest konfliktu smagonās nacionālistiskās doktrīnas, tās pieder pagātnē. Tāpēc laba kaimiņa attiecības stiprināšana ir fundamentāli svarīga arī fakts, ka jūs esat labs draugs un labs kaimiņš, tas ir fundamentāli svarīgi paplašināšanas politikā, kā arī klier, eh, skaidrs indikators, ka arī valstīm, kas grib pievienoties, ir jādala Eiropas Savienības vērtības. Bulgārija spēlē svarīgu lomu un arī stiprina Eiropas Savienības ekspertīzi šajā jautājumā. Mēs atbalstam sadarbspēju un integrāciju Un pagājušajā nedēļā notika um, Dienvidu Austrum Eiropas sadarbības procesa samits. Un uh, šī te konference atzīmēja arī 20. gada dienu kopš darbojas šis formāts, kas ir e, tiešām ļoti vajadzīgs šajā reģionā. Godājumie draugi, mums ir jāizveido kopīgas stratēģijas, mums nav jāveido cietokšņi vai jātīst kaut kādas tuvredzīgas nacionālās e, politikas Mums ir jāiesaista gan politisko, gan ekonomisko, gan pilsonisko sabiedrību. Ne tikai sarunā tie ir jāiesaista, bet arī jāiesaista īstenošanā uh, un problēmu risināšanā. Uh, parādās jaunas ekonomiskās un demokrātiskās un politiskās uh, vāras, un tas pasvītro nepieciešamību intensificēt saiknes ar partneriem, kam ir līdzīgas vērtības. Transatlantiskās attiecības ir strateģiski svarības, svarīgas, ņemot vērā izaicinājums demokrātiskajam modelim. Eiropas nākotne liek eh, mums izstrādāt jaunu ekonomisko modeli, tādu modeli, kas eh, atbilst mūsu, mūsu izaicinājumiem un kas paver arī plašas iespējas. Jaunam ekonomiskajam modelim ir jābūt dinamiskam un atvērtam. Mums ir jāizmanto jauni mehānismi un pieejas. Uh, Mums nevajadzētu um, baidīties no tādiem fenomeniem kā kopīga ekonomika vai e-komercija. Tieši otrādi mums ir jāizmanto visi šie jauninājumi un jāizmanto, jālieto pašā produktīvākajā veidā. Eiropai ir jākļūst par jaunās industriālās evolūcijas līderi. Jāatbalsta inovācijas un digitālās tehnoloģijas. Nākotnes Eiropai ir jābūt uzņēmēju Eiropai, tehnoloģijas Eiropai un inovāciju Eiropai. Mums eh, visiem gribas, lai Eiropa būtu dinamiska, eh, elastīga, adaptēties spējīga, tāda Eiropa, kas apvieno un vada. Kas mums ir jādara? Mums ir nepieciešama prevencija, mums ir jābūt proaktīviem, ir agrīnī jākonstatē un jārisina krīzes, mums ir nepieciešams kalibrēt un fokusēties. E, izvēlamies vienu krīzi, atrisinam un lepojamies par to, ka atrisinājuši esam to Eiropas veidā, mūsu pašu veidā. Mums ir jāpieņem drosmīgi politiski lēmumi. Mums uh, savienībā ir nepieciešami šie šādi e, risinājumi grūtos laikos. Mums ir nepieciešams pilnvarot diplomātiju, vest sarunas, sarunas un necīnīties, nekauties, jo ieroču izmantošana uh, pierāda to, ka argumentu nav. Mums uh, ir jāatbalsta, jāvada vadās no principiem, ne interesēm. Um, un arī ir jāatbalsta likuma vara, cilvēktiesību brīvība, teritoriālās integritātes, urnitātes un robežu nepārkāpšanas principus jārespektē, tas ir Eiropā kopumā un katrā valstī. Jā, mums ir gadi ar riskiem un neskaidrību. Mēs eh, šobrīd eh, ejam iepretim daudzām neskaidrībām pasaules kārtībā. Uh, Nu, jaun būs nepieciešams laiks, līdz tiek panākts jauns līdzsvers jaunā daudzpolārā pasaulē. Un šajā pārejas periodā mums ir jāceļ un jāpārbūvē un jāveido um, tādu reģionālo kārtību, kas ir izturīga. Un tas mums jādara kopīgiem spēkiem. Mums ir jāveicina institucionālās reformas, diplomātija un princips. Mums ir jāatbalsta tādi līderi, kas saprot, ka atšķirības ir jārisina mierīgiem līdzekļiem un nevis caur propagandas kariem. Un mums ir jābūt stingriem, un tādā veidā mēs eh, arī neļausim neatbildīgiem līderiem turpināt destabilizāciju. Eh, Dargie draugi, Eiropas eh, Savienība ir ikdienas plebiscīts un mūsu vēlēšanās dzīvot kopā. Vēsture rāda, ka bez pastāvīgiem centieniem viss, kas ir iegūts, var tikt arī zaudēts debats par migrāciju, par Brexit, ar populistiem un eiroskeptiķiem tikai vēlreiz apstiprina šo secinājumu. Šodien mums ir jāatgriež ticība vitalitātei. Un arī ticībai tam, ka Eiropas projektam alternatīvas nav. Mums ir jākliedē Eiropas um, iedzīvotāju bāžas un arī jā, jāpauž to, ka mēs zinām, kur mēs ejam. Šodien Eiropā ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Mūsu pilsoņi pieprasa drošību, uh, šādā nestabilā pasaulē un uzdod jautājumu, kā mēs varam dzīvot harmonijā ar mūsu kaimiņiem. Eh, šis līdzsvars starp tiesībām un atbildību Eiropas sabiedrībā ir eh, šī atbildes neatņemama daļa. Mums ir jārāda ārējai pasaulē un mūsu pilsoņiem, eh, ka mēs ticam un mēs esam gatavi stiprināt mūsu potenciālu. Tādi jautājumi kā terorisms, migrācija, iesaldēt konflikti. Uh, nevar tikt risināti bez pamata iemeslu risināšanas, ģeopolitiskā vilšanās un smagie konflikti. Un tāpēc ir nepieciešams stiprināt mūsu krīžu pārvaldības struktūras un um, arī jāstiprina strateģiskās plānošanas loma Eiropas ārlietu un drošības politikām. Bet mums ir jābūt realistiem, daudz no mūsu problēmām ir ar Eiropas saknēm - sociālā neiekļaušana, marginalizācija, slikta izglītība, neefektīvs uh, dialogs starp reģioniem. Ja Šis problēma apvienojums rada radikalizācijai labu augsni. Terorisms sākas tur, kur izglītība beidzas vai nu, izgāžas. Daudzi teroristi un ārvalstu kaunieki nāk no Eiropas, ir eiropieši. Mēs eh, neaizmirstam mūsu morālo pienākumu būt par brīvības, cilvēktiesību eh, valsti, eh, kas aizstāv apspiestos un apdraudētos, bet mēs arī pārstāvam vērtības, kas norāda arī uz tiesībām un atbildību, integrācija un izglītība, ir uzdevums, kas ir jāveic gan uzņemošām sabiedrībām, gan arī migrantiem. Šodien ir skaidrs, ka ka bez eh, skaidras politikas un risinājumiem, kas tiek eh, piedāvāts caur dialogu, <clears throat> pilsoņu bažas izmantos populisti. Bez realistiskas pieejas būs grūti atspēkot eh, spekulācijas, ka, kā, ka kāds grib būvēt Eiropu aiz Eiropas Eiro, iedzīvotāju muguram. Populisti un nacionālisti liek mums izdarīt izvēli starp vērtībām, ko mēs esam mantojuši no dibinātājiem un uh, Eh, drošības imperatīvu mūsu pilsoņiem. Bet mēs izvēlamies abus, mēs izvēlamies vērtības un drošību. Mēs neredzam pretrunu starp eh, mūsu robežu mm, turēšanu drošā stāvoklī un cilvēktiesību un brīvību ievērošanu. Un mēs neredzam nekādā šķirības starp nacionālistiem un patriotiem. Eh, mūsu izcilies Eiropas prezidents, prezidents De Gauls vien, kādreiz teica, patrioti ir tie, kas mīl savu valsti, uh, un nacionālisti ir tie, eh, kas eh, ienīst eh, citādo. Šodien vairāk kā jebkad mums ir nepieciešams moderns patriotisms, nevis agresīvs nacionālisms Eiropā. Tāms un kungi, principu vienotība un arī iekļautība integrācijas procesos Eiropas Savienībā ir izšķirīgi svarīga Eiropas projektu nākotnē. Ir skaidrs, ka nacionālās sabiedrības ir atšķirīgas un ir dažādas arī vēsturiski motivētas reakcijas uz dažādiem notikumiem. Ņemot vērā mūsu vēstures daudzveidību un kultūras daudzveidību, tas nosaka arī mūsu Eiropas bagātību. Tomēr to nedrīkstētu pieņemt kā iespēju mainīt Eiropas projektu, sākot Eiropu ar diviem ātrumiem vai atbalstot Eiropu ar vairākiem ātrumiem. Eiropas iesaistes vienlīdzība ir tieši ietekme uz mūsu Eiropas identitāti. Pat ja ir tāds aizdoms, ka mēs varētu e, veidot Eiropu ar dažādiem ātrumiem, tas e, sūta tādu signālu, ka mēs apšaubām Eiropas projektu Tas liecina par nevienlīdzības iespēju, un tas varētu arī potenciāli realizēties dažos notikumos, kaut vai Balkānos. Un Balkānos būtu absolūti vēsturiski nepareizi atbalstīt um, kādu ietekmi no bijušās impērijas laikiem Eiropas nācijas nedrīkst pretstatīt viena pret otru. Un šeit varbūt tikai viena atbilde - vairāk solidaritātes ar tām valstīm, uh, kam vēl garāks ceļš ir ejams. Jo īpaši izaicinājuma laikā šai solidaritātei ir jābūt plašākai, jābūt lielākai nekā kohēzijas politikas instruments tikai, un tai ir jābūt daļai no Eiropas politikas. Neatkarīgi no tā, kāds būs apvienotās karalīs referenduma rezultāts, diskusija par Eiropu ar daudziem ātrumiem turpināsies mums ir jāizvairās no destruktīvās diskusijas par Eiropu. Lakārt, mēs nevaram izvēlēties um, solidaritāti pēc vēlēšanās un pārvest Eiropu par transna, transakciju attiecību summu. Jo katra valsts ir ar savām dažādām problēmēm un spēlē ar nulles eh, rezultātu ir bijusi arī ļoti negatīva pieredze pagātnē. Mums visiem ir jāmāk uzklausīt labāk mūsu partners. Bulgārija ir piemērs, kas raksturo mm, vidusmēra dalībvalsti, kas ir pārvērtusies no perifērijas par pirmrins valsti. Mm, Ukrainas, Krievijas migrācijas jautājumos mūsu robežas ir Eiropas robežas, mūsu kaimiņi ir Eiropas kaimiņi, mums ir jāizdara grūti izvēle, bet tomēr mēs nekad nedomājam par to, ka mēs varētu upurēt Eiropas solidaritāti, jo mēs, Bulgāri, mēs esam arī apguvuši šo mācību, ka mm, geogrāfiju nevar mainīt, bet uh, patiesa, patiesa Eiropas integrācija varētu pārvērst ri, geogrāfiskos riskus par iespējām, godējumie deputāti. Noteikti Eiropas demokrātijas nav perfektas ļoti bieži un bez kāda iemesla tās tiek, arī ar iemesliem tās tiek kritizētas mēs neesam perfekti, bet mēs esam labāki par daudziem citiem. Mēs nevaram pārliecināt eiroskeptiķus. Uh, bet mēs varam mobilizēt eh, Eiropas atbalstītājus, pro-eiropiešus. Un es gribu pateikt skaidri visas prognozes par neveiksmi vai par Eiropas Savienības eh, disintegrāciju ir, eh, visi šīs, visi paredzējumi ir nepatiesi, ir maldīgi. Mēs esam redzējuši vēsturiski ļoti daudzas krīzes. Un šeit līdzeklis ir skaidrs - vairāk solidaritātes komunitātes, vairāk empātijas, vairāk likuma, sinerģijas, izglītības, integrācijas Un pirmais demokrātiski vēlētais Bulgārijas prezidents Žēlju Žēlēs teica, jūs varat eh, izārstēt demokrātiju tikai ar vēl lielāku demokrātiju. Es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim tik galā ar izaicinājumiem un nemazināsim mūsu pamatvērtību. Vērtību. Mēs esam to darījuši jau arī iepriekš un būtu eh, arī nepareizi, ja kāds uzskatītu, ka mūsu tolerance ir mūsu vājums, un no otras puses ir skaidrs, ka mums ir spēks un arī vēlēšanās aizsargāt mūsu dzīvesveidu. Eiropas Savienības vēsture mums ir mācījusi, ka grūtību laikā tikai integrācija darbojas. Vienīgais ierocis, kas ir mūsu rīcībā, lai sasniegtu mieru, drošību un cilvēku attīstību, ir integrācija. Un neviena atsevišķa valsts nevar tikt galā ar izaicinājumu pašu spēkiem robežu veidošana, celšana, neatkarīgi no tā, vai tās ir teritoriālās, ekonomiskās vai legālās robežas, ir tikai pagaidu risinājums, kas nav ilgspējīgs pēc savu raksturu. Mūsu nākotnes izaicinājumi ir ļoti nopietni, un mēs nevaram atļauties gaidīt, kavēties vai pārcelt problēmas uh, uz nākamo paudzi vai nākamo valdību. Mums ir nepieciešams rīkoties, mums ir nepieciešams pieņemt lēmumus. Uh, vienaldzība nav risinājums, mums ir jārisina problēma un arī jārīko saskaņā ar plānu problēmu risināšanā. Ir daudz krīzes, un viena no tām ir tā, ka Krievija neatbalsta sabiedriskās kārtības principus. Eh, Kremlis eh, mums iebilst un cenšas destabilizēt Eiropas Savienību, cenšoties eh, ticības zaudējumu ienest mūsu projektā. Viņi cenšas iznīcināt Eiropas Savienības pamatus, kas ir vienotība, solidaritāte un likuma vara. Maskava ir uzsākusi plašu propagandas operāciju Eiropā, kur tiek izplatīti vēstījumi par neusticību un nevis vērtībām. Šeit mērķis ir mazināta cilvēku ticība Eiropas Savienībai. Un tas ir vislielākais drauds erodēt vai mazināt Eiropas ticību integrācijai un arī graut ticību mūsu kopīgam liktenim. Uh, Eh, lai atvērtu vaļā durvis pagātnes rēgiem, nacionālismam, populismam, lielajām lielvarām, ietekmes sfērām un interesēm, kas eh, dominē un prevalē un eh, kas pretstata principus un vērtības. Un šķiet, ka viņiem arī veicas. Liekas, ka mēs neprogresējam. Mēs esam iestiguši, mēs esam apturējuši mūsu dzinējspēku integrāciju, mēs mazinām paplašināšanos, mēs apturam Schengen un citas. Un kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams atvērt durvis, ielaist svaigu gaisu un jaunos horizontus, jauns apvēršņus. Mums ir jāieslēdz mūsu integrācijas dzinējspēks, jāsāk jaunus integrācijas projektus kas mums ir jādara, mums ir jāstiprina un vēlreiz jāapliecina mūsu kārtības un vērtību pamatus bet ir, vajadzīgs, ir nepieciešams arī atvērties uh, ātrai, ātri mainīgai pasaulē. Mums uh, nedrīkst būt izolācijas, mums ir nepieciešama integrācija, mums ir jāskatās uz priekšu. Eiropai ir ļoti daudzveidīga globāla loma, un Eiropai ir nepieciešams mobilizēties, lai sāktu jaunus integrācijas projektus. Un mums ir arī jānošķir tehnika no satura. Uh, Eiropas nākotne nav atkarīga no tehniskām lietām, eirofondi un direktīvas krīzes pārvaldība un citas lietas. Eiropas nākotne ir atkarīga no satura, no pašas būtības, kas mēs esam. Un eh, tas ir likuma vara, tā ir likuma vara. Eiropas nākotne ir atkarīga eh, no tā, ka mēs neaizmirstam lielās idejas eh, Mēs nedrīkstam iestikt tikai tehniskos jautājumos, nedrīkstam pazaudēt lielo ainavu. Un lielais jautājums ir, kāds ir mūsu Eiropas redzējums, kā mēs varētu papildināt eh, darbu, ko veikušas iepriekšējās paudzes, un kā mēs varam attīstīt tālāk Eiropas Savienības dibinātāju redzējumu. Eh, es bieži domāju, ko domāju Eiropas Savienības dibinātāji. 70 gadus atpakaļ, uzreiz pēc otrā pasaules kara notikumiem, kad visi ienīda Eiropu. Viņi zināja, ka miers ir vienīgā iespēja, ka nācijas spēj sasniegt tādu sadarbības līmeni, kas, kas izslēdz nākotnes karu iespējamību. Un viņi ir sākuši integrēt, viņi sākuši integrēt dažādas tirgus, tērauda tirgu, ogļu tirgu un citus. Uh, Viņa ideja bija nevis mazināt nacionālās valsts, bet gan padarīt tās spēcīgākas savienībā. Bulgārija bija vienmēr vāja valsts, kad bija viena pati, un šodien Bulgārija ir spēcīga kā Eiropas Savienības dalībvalsts un arī NATO valsts. Lielais jautājums ir par to, ko mēs gribam panākt 2030. vai 2050. gadā. Protams, mēs risināsim migrācijas, banku, parāda un citas krīzes. Bet vai tas būs viss? Vai mēs negribam vienkārši tikt galā ar krīzes pārvaldību, vienkārši pārlicot no vienas krīzes uz otru? Tā ir tehniska lieta. Tas nav sapnis, tas nav redzējums. Es gribu, lai mēs visi turpinātu sapņot un lai mēs visi veidot vēsturi tā, kā to darīja dibinātāji Mēs e, gribam, lai mēs uzsāktu jaunas integrācijas dzinējspēkus, lai mēs e, uzsāktu paplašināšanos efektīvāku un koordinētāku Eiropas e, ārlietu drošības un aizsardzības politika Eiropas enerģētisko savienību, vienoto digitālo tirgu, Eiropas savienības kapitālos tirgus un tāds savienību un citus. Un turpināsim strādāt, veidosim Eiropas savienības vēsturi, kas ir spēcīga un savienība un nes labklājību visām dalībvalstīm. Un, ja mēs aizmirstam, vai arī mums vairs nav iemesla darbiem, uh, un ja mēs no necīnīsimies, tad kāds atradīs iespēju fokusēties uz mums kā uz ērtu oponentu. Ja mēs mm, apturēsim mūsu spēju veidot vēsturi, kāds cits to gribēs darīt. Uh, un, ja kāds grib apstrīdēt vai destabilizēt mūsu pamatus, tad dosim viņiem jaunu, ekstra ticības devu Eiropas Savienībai. Dosim šo devu tagad un dar, dodam to kopā. Paldies! Vielen Dank, Herr Staatspräsident, für Ihre sehr ermutigende. Paldies, prezidenta kungs. Šī bija tāda ļoti iedvesmojoša runa. Paldies kolēģiem par šiem uh, aplausiem. Es gribētu teikt, ka Bulgārijas prezidenta runa bija ļoti drosmīga, to varēja arī redzēt, vērojot kolēģu reakcijas. Un jāsaka, ka vairums kolēģiem jūsu viedoklis e, ir tūs, bet es droši varu arī teikt, ka daudziem e, tas noteikti nebija e, tūs, bet es noteikti piedaru pie pirmās kolēģa grupas. Lielas paldies!